un to vajadzēs darīt eh, post-Stokholmas kontekstā, un es ar prieku gaidīšu Lībe diskusijas par šo jautājumu. Paldies, komisārs kundze, diskusija par šo jautājumu ir pabeigta, balsojums par rezolūcijas projektu mm, notiks eh, rīt pulksten 12. Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma proti. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski - Eiropas ekonomikas zonas nākotne un vārds referentam Koferatī kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Mēs esam iesnieguši jautājumus tās komitejas vārdā, kura domā par Eiropas iedzīvotāju nākotni ekonomikas jomā. Un mēs domājam, ka varētu risināt uh, problēmas un stiprināt vienoto tirgu. Kā jau kolēģi varbūt zina, Eiropas ekonomikas zonas uh, līgums ir datēts ar 92. gadu, tāpēc mēs varam izvērtēt, kā tas darbojas. Uh, virkne valstu, kas bija piedrīgas EFTA, pievienojās eh, Eiropas ekonomikas zonai, un Eiropas Savienība ļauj šīm valstīm pievienoties jaunajam tirgum, vēl nepievienojoties pašai Eiropas Savienībai. Pašreizējā situācijā Netik daudz jārunā par Eiropas ekonomikas zonu un tās dalību valstīm, bet gan par mikro valstīm un uh, Monako, kas tiecas stiprināt savas attiecības ar Eiropas Savienību. Tās ir mazas valstis, taču būtiskas, un tās vēlas pievienoties Eiropas Savienības sistēmai. Līdz ar to tās vēlas iekļauties arī Eiropas Savienības struktūrās un institūcijās. Jautājums ir, kādu pieeju mēs izvēlēsimies, un te ir divas iespējas. Pirmkārt, varētu izveidot uh, ietvaru asociācijas līgumu ar šīm valstīm, un otrkārt, trīs mikrovalstis varētu tieši pievienoties Eiropas ekonomikas zonai. Man ir jārunā arī par Šveici, jo tā ir vienīgā Eiropas ekonomiskās zonas tūmā esošā valsts, kas ir EFTA dalība valsts, bet kas, ne, bet kas nekad nav formāli pievienojusies Eiropas ekonomiskajai zonai. Viņi nepiekrītu pievienoties eh, Eiropas ekonomikas zonai referendumā. Šobrīd mums ir jāveido efektīvas attiecības ar mazākajām Eiropas valstīm, un līdz ar to ir jādomā, pa kādu ceļu mēs dosimies. Protams, jāņem vērā arī Šveice, taču Šveices gadījumā būtu labāk turpināt uh, balstīties uz divpusējiem līgumiem 120 kopā, kas ir parakstītas starp Eiropas Savienību un Šveici. Uh, Un, kā jau es sacīju agrāk, mūsuprāt ir pienācis īstais laiks pārskatīt eh, starp institūciju vienošanos Eiropas ekonomikas zonā. Ir pagājuši gadi, kopš mm, šī vienošanās ir panākta, un mēs nu pat varam paraudzīties, vai mūsu pieredze ir bijusi pozitīva un vai ir bijuši kādi trūkumi. Mēs domājam, ka uz šī izvērtējuma pamata mēs varam veikt nepieciešamās korekcijas uh, nolīgumā par Eiropas ekonomikas zonu un to stiprināt. Protams, mēs tad arī raudzīsimies, kuras no mūsu rīcībā esošajām iespējām būtu efektīvākās. Ir vēl kāds jautājums, kas ir uh, saistīts ar to, ko es uh, iepriekš teicu. Proti, ir jārunā par situāciju vienotajā tirgū, ja nolīgums par Eiropas ekonomikas zonu tiktu paplašināts. Formāli citas valstis var pievienoties Eiropas ekonomikas zonai un uh, un tām līdz ar to būtu attiecības ar Eiropas Savienību. EFTA ir veca organizācija, un iespējams tāpat ir kļuvusi vecmodīga. Vienīgais iemesls, kāpēc tā pastāv, ir tas, ka mums ir jāturpina uzturēt attiecības ar Šveici, bet iespējams, ka beidzot ir pienācis laiks, uh, pārskatīt to pieredzi, ko mēs esam guvuši, un rast ceļu, kā iekļaut Andoru, San Marino un Monako Eiropas ekonomikas zonā, kamēr vērojam viņu attiecības ar Eiropas Savienību un gaidām jaunus pavērsienus. Es pirmām kārtām vēlētos uzklausīt arī jūsu domas šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais deputāta kungs, es atbildēšu uz jūsu jautājumiem to uzdošanas secībā. Jā, ir taisnība, ka Eiropas ekonomikas zonas nolīgums tika noslēgts pirms 20 gadiem. Toreiz pasaule bija pilnīgi savādāka. Un tieši tādēļ Mēs arī priecājamies par to, ka Lihtenšteina, Norvēģija un komisija nākus klajā ar ziņojumu par to, cik efektīvs ir bijis šī zonas darbība pēdējos 20 gados. Mēs, protams, balstoties uz uh, iepriekšējo pieredzi vēlamies, lai arī pārējās EFTA valstis pēc iespējas saskaņot savu likumdošanu attiecībā uz brīvo tirgu. Ir ļoti svarīgi, lai būtu juridiska noteiktība, jo tas noteikti palīdz kopīgam tirgum strādāt, un es domāju, ka tas ir viens no mūsu vadmotīviem darbā. Tāpat ir svarīgi, lai arī Eiropas Savienības pilnvaras un noteikumi, kā arī likumdošana būtu atspoguļota šajā Eiropas ekonomikas zonas nolīgumā. Tāpat ir jāatrod iespēja trešajām valstīm pievienoties vai nu kā novērotājiem vai kā pilntiesīgiem lodzekļiem šai zonai. Mēs mēģinām šobrīd atrast konkrētu risinājumu šim jautājumam, un lielākais izaicinājums ir tieši finanšu pakalpojumu joma. Vēl viens neatrisināts jautājums ir par EFTA uzraudzības padomas lomu un arī komisijas loma kā uzraugam. Tad, kad Mēs runājam, piemēram, par uzņēmumu sodīšanu. Ja tie ir pārkāpuši kaut kādu likumdošanu, tādā gadījumā EFSA ir cita izpratne nekā komisijai. Mēs neesam īsti droši, ka komisijai un EFSA ir vienādas pilnvaras šajā jautājumā attiecībā uz sodu uzlikšanu ekonomikas operatoriem. Tātad runājot par Monako, San Marino un Andoru, pagājušā gadā komisija nāca klajā ar paziņojumu. Šīs trīs mikrovalstis ir ļoti tuvu mūsu kaimiņi Rietuma Eiropā, un mēs nācām klajā ar konkrētu priekšlikumu, kurā bija paredzēti divi varianti. Un tātad viens variants ir uzņemt viņas šajā zonā, un otrs ir noslēgt ietver nolīgumu, kas dot viņām piekļuvi brīvajam tirgumu, un tur būtu paredzēti arī institucionālie mehānismi, kādā veidā viņi var iesaistīties Eiropas ekonomikas zonā, proti Eiropas brīvajā tirgu. Un tagad mēs pirms vēl šī gada beigām nāksim klajā un iesniegsim padomai un parlamentam šos priekšlikumus par to, kā varētu iesaistīt Monako, San Marino un Andoru. Tātad šeit ir ļoti neliels iedzīvotāju skaits, bet tik un tā ir svarīgi, lai būtu kopīgi noteikumi un būtu iespēja arī kontrolēt šo noteikumu ievērošanu. Runājot par Šveici, tad Ņemot vērā, ka Eiropas ekonomikas zonas struktūra ir ļoti laba, tā darbojas, tad būtībā mēs neredzam lielu problēmu ar Šveices iesaistīšanos šajā sistēmā. Es domāju, ka tas nāktu par labu gan Eiropas Savienības patērētājiem, gan arī Šveices patērētājiem būtu plašāks piedāvājums, produktu klāsts, bet, protams, komisija šobrīd respektē Šveices iedzīvotāju lēmumu nepievienoties Eiropas ekonomikas zonai. Protams, ja Šveice izlems pievienoties Eiropas ekonomikas zonai, tādā gadījumā mums noteikti notiks sarunas par to, kā viņi īstenos Eiropas brīvā tirgus noteikums. Mēs vēlamies nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmību un juridisko noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmumiem arī attiecībās ar Šveici. Paldies! Paldies komisārs kundzei, un tagad došu vārdu Švāba kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, komisārs kundze, ir jau diezgan vēls, bet es priecājos, ka jūs atbildējāt uz šo iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas uzdoto jautājumu attiecībā uz šīm Eiropas mikro valstīm. Es vēlētos vairāk pievērsties tieši Šveices jautājumam, par ko jūs arī runājāt. Uh, Koferatī kungs savā ievadrunā norādīja, ka šīs sarunas, kas jau vairākus gadus norisinās ar Šveici, mums kā deputātiem ir liela interese uzzināt par aktualitātēm šajās sarunās. Jūs teicāt, ka iespējams tiks noslēgts ietvar nolīgums ar Šveici pat ja viņi nepievienojas Eiropas ekonomikas zonai, tad es vēlos jautāt par to, kā šajā divpusējā nolīgumā tiks atrunātas konkurences tiesības. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es saprotu, ka komisija pie tā strādā, bet es labprāt, komisārs kundze, dzirdētu no jums, kas notiek, piemēram, enerģētikas nolīguma jomā. Un jautājums ir par to, kāds institucionālais ietvers varētu tikt izveidots šai ekonomiskajai sadarbībai. Mēs saprotam, ka uh, ir maz, bet tomēr ir vēl strīdīgi jautājumi starp Eiropas Savienību un Šveici, un ir svarīgi, lai mēs atrastu kompromisu tādu, kas būtu pieņemams gan Eiropas Savienībai, gan arī Šveicei. Un man interesētu jūsu vērtējums, kādā stadijā šobrīd atrodas sarunas. Paldies! Tagad vārds Ertuga kungam. Pienāk, frau prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es domāju, ka gan Eiropas ekonomikas zona, gan arī tie 120 divpusējie nolīgumi, kas ir parakstīti ar Šveici, parāda to, cik liels pievilkšanas spēks ir Eiropas Savienībai. Bet ir tomēr arī piemēri, kas parāda, ka dalībvalstis, proti valstis, uh, viņām ir jāieklaus savu iedzīvotāju teiktajā, piemēram, Islandē un Norvēģijā. Mēs zinām, ka šajās valstīs ir bijuši vairāk mēģinājumi pievienoties Eiropas Savienībai, bet iedzīvotāji referendumos ir noraidījuši šādu iespēju. Tāpat kā Šveice noraidīja iespēju pievienoties Eiropas ekonomikas zonai. Bet mums ir arī piemērs Lihtenšteina, uh, ka arī šādai mazai valstī tā var ļoti veiksmīgi darboties Eiropas ekonomikas zonā. Runājot par Monako, San Marino un Andoru, es uzskatu, ka šo valstu attīstības līmenis ir dažāds un tādēļ arī viņu panākumi Eiropas ekonomikas zonā varētu būt atšķirīgi. Es priecājos, ka komisija pavisam drīz varētu nākt klajā ar priekšlikumu, proti, ka ir jau izstrādāti divi varianti šo trīs mikrovalstu pievienošanai Eiropas ekonomikas zonai. Paldies! Tagad vārds Bielēna kungam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas ekonomikas zona ir svarīga tieši brīvai kapitāla plūsmai, kā arī iedzīvotāju pārvietošanās brīvībai. Šīs valstis, kas ir pievienojušās Eiropas ekonomikas zonai, ir pārņēmuši no Eiropas Savienības ļoti daudz noteikumi, tīpaši patērētāja aizsardzības jomā. Monako, San Marino un Andoras ciešākas saikne ar Briseli noteikti nozīmētu to, ka varētu tikt paplašināta šī te tirgus struktūra, tieši runājot par preču plūsmu. Arī projekts, kuru šobrīd koordinē Norvēģija, tieši runājot par tiešsaistes publisko iepirkumu, EFTA kontekstā ir ļoti nozīmīgs projekts, un to vajadzētu attiecināt, paplašināt arī uz Turciju jo Turcija vēl joprojām nav saņēmusi šo te ciešāko piekļuvi Eiropas tirgumu. Un es domāju, ka būtu jāpaskatās arī uz šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Sančes Šmita kundzei. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues. Paldies, komisārs kundze. Kolēģi, Eiropas parlaments nav līdz šim izskatījis mazu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, piemēram, Monako, San Marino un Andora ir šādas mikrovalstis Eiropā. Mēs tiešām esam daudz koridoros pagājušos gados runājuši par to, kā iesaistīt šīs mazās nācijas Eiropas Savienībā un arī Eiropas ekonomiskajā zonā, kā viņi varētu pārņemt uh, mūsu likumdošanu. Jā, tie ir ļoti liels, ļoti neliels iedzīvotāju skaits, ļoti nelielas teritorijas, bet viņi atrodas pašā Eiropas viducī. Es ļoti labi pazīstu Andoru. Viņi ir ļoti svarīgi partneri tieši Pirenēju reģionā. Tas ir svarīgi arī no sociālā viedokļa. Bet šobrīd šo valstu iedzīvotāji vēl nevar baudīt brīvas pārvietošanās, iedzīvotāju brīvas pārvietošanās labums. Viņi, piemēram, nevar doties studēt uz citām valstīm. Monako, San Marino un Andora noteikti vēlas sadarboties, lai tiešām iekļautos Eiropas struktūrās pavisam drīz Andorā 30. oktobrī notiks referendums par pievienošanos EFTA. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai iedrošinātu šīs mazās valstis pievienoties Eiropas ekonomikas zonai un jāpadara tas patiesi arī iespējams, lai mums izveidotos ļoti laba sadarbība. Čenkuja bardzo. Liberātskie kungs, paldies priekšsēdētājs kundze. Es e, vēlējos e, pateikties Malmstrēms kundzei par atbildēm, jo tās parāda, ka mums ir spēkā ecošs nolīgums, un tur ir nepieciešams pārskatīt atsevišķas e, vietas un lietas, un uh, mēs nedaudz riskējam uh, ar savām attiecībām no savstarpējības principu ievērošanu. Ir jāsaglabā kaut kāda proporcionālitātes izjūtas. No vienas puses mums ir pusmiljārds iedzīvotāja ES, un no otras puses trīs mikrovalstiņas ar tūksto ar 150 tūkstošiem iedzīvotāju, nu tās nav savā, samērojamas lietas. Mēs vēlamies pieeju šo valstu tirgiem, vēlamies uh, kontrolēt, uh, ko nozīmēs viņu pieeja mūsu tirgam. Nu, tas nenozīmēs jaunas tērauda uh, lietovas vai autoru nīcas. Uh, Taču finanšu joma uh, un tās uzraudzība, tās ir ļoti svarīgas lietas. Mums ir jāpārbauda, vai šīs valstis patiešām vēlas pievienoties Eiropas ekonomiskajai zonai. Paldies, Hānzlikas kundze! Paldies, dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze. Vienotais tirgus, protams, dod labumu valstīm un valsta pilsoņiem, tas nodrošina brīvu pārvietošanās iespēju, brīvu izvēli, uh, mācīties, dzīvot, strādāt, uh, un Eiropas Savienība uh, palīdz cilvēkiem rast eh, darba vietas eh, dažādās valstīs un tā tālāk. Tas eh, no otras puses rada jaunas darba vietas, un tirgus paplašanāšanās, protams, nozīmē lielākas iespējas ekonomikas attīstībai. Un tieši tādēļ mums vajadzētu atbalstīt šo te tuvināšanos ar valstīm, kuras to vēlas, un šī gadījumā es runāju par Andoru, San Marino un Manāko, un tas būtu svarīgi arī šīm valstīm, un mūsu ekonomiskās zonas paplašanāšanās būtu pareizais ceļš, jo tas palielinās vienotā tirgus potenciālu, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs eh, izstrādātu visoptimālāko variantu ciešākai sadarbībai starp šīm valstīm un Eiropas Savienību. Un Eiropas ekonomiskā zona ir viena no iespējām, kā to darīt. Šai sadarbība noteikti ir jāuzlabo. Um, īstenojot vienotā tirgus, uh, tirgu regulējušos tiesību aktus. Un jādomā, uh, kas uh, tad būtu jāuzlabo vispirms attiecībā uz iekšējā tirgus normu īstenošanu. Jo tajā brīdī, kad valsts iestājas EZ, e tad normas, e, kas regulē vienoto tirgu, kļūst par daļu no e, šo valstu tiesību sistēmas, kas kaut galā nodrošina tirgus funkcionēšanu. Paldies! Vārds Karasa kungam. Dāmas un kungi, Vispirms es priekšsēdētāji vēlos apsveikt jūs ar jūsu šīs nedēļas dzimšanas dienu. Otrakārt, es gribētu izteikties par šī vakara tēmu, par nākotni. Un um, šī nolīguma mērķis ir līdzsvarota tirdzniecības attiecību stiprināšana starp nolīguma pusēm un viendabīga Eiropas ekonomiskā ietvara veidošana. Tāpat arī jāsaprot, ka jāveido zinām nosacījumi sadarbībai. Tie mums ir svarīgi, tie jau sen ir zināmi, un um, uh, tehnoloģija attīstība, jauniešu aizsardzi, darba vietu veidošana un um, tā tālāk. Uh, Tāpēc eh, es vēlos uzsvērt, mums ir jādomā, kas tad īsti ir vajadzīgs šī Eiropas ekonomiskā ietvara stiprināšanai, un iekšējais tirgus ir kā tāds labklājības veicinātājs Eiropas Savienībā. Runājot par nākotni, nevar būt nekāda pievienošanās Eiropai, neiekļaujoties Eiropas ekonomiskajā ietvarā. Tas ir būtisks pamats eh, jebkādai sadarbībai, un tā mums arī vajadzētu domāt. Un līdz ar to mēs sev ietaupītu virkni problēmu un veidot nākotnes Eiropas ekonomisko ietvaru. Paldies Karas kungam un pēdējais runātais ir Bastosa kungs. Prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirms 21 gada tika parakstīts nolīgums par EEZ izveidošanu un tika nolēmts, kā vienotais tirgus tiks paplašināts Islandu, Lichtensteinu, Norvēģiju, un e, tas stiprināja e, attiecības starp valstīm, kur arī tiek realizētas četras vienotā tirgus pamatbrīvības par brīvu pārvietošanos. Nu, cik tas ir bijis veiksmīgi 2012. gadā? Eh, kopējais darījums skaits eh, ir pārsniedzis 160 miljārdus un šobrīd eh, mazās valstis Monako, San Marino un Andora ir izteikušas vēlēšanos tuvināties EZ. Un galu galā līdzdalība ir nodrošinājusi izaugsmi visiem dalībniekiem. Uh, Mums tik ļoti vajag jaunas darba vietas un jaunas iespējas. Ietekmes izvērtējums to e, pierāda. Monstrēms kundze arī to minē. Eiropas Savienībai ir jāizvērtē un jānolem. Jāizvērtē tas, kā EZ darbojasies. Un tieši tagad jūs varat rīkoties, lai aizpildītu trūkstošos elementus un optimizētu vienotā tirgus uh, iespējas, kā arī atbalstītu šo valstu tuvināšanos. Un tālāk brīvā mikrofona uh, procedūra un Lenkovičs kungs kā pirmais uzstāsies. Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu no Horvātijas un vēlējos teikt, ka mūsu uh, iestāšanās uh, nozīmē, ka esam paplašinājuši Eiropas ekonomisko zonu un Mums bija liels prieks eh, pievienoties šai zonai, un īstenībā to varētu salīdzināt ar pievienošanos EFTA. Eh, mums ir jāpaplašina Eiropas vienotais tirgus, un es nedomāju, ka pievienošanās EEZ eh, no citu valstu puses vajadzētu mums radīt īpašs izaicinājums. Jā, protams, dalība eh, valstīm, kas vēlas pievienoties, ir jāpild noteikti kritēriji, bet eh, es piekrītu, eh, ka ir nepieciešams paplašināt sadarbību ar visām EZ valstīm un piekrītu komisāras izvēlētajai versijai. Paldies, priekšsēdētājs, saka nākamais runātājs. Es biju delegācijas priekšstādātājs, kas bija atbildīgs par EZ un vēlētos pateikties eh, mm, jautājumu uzdevējam. Jāņem vērā vienotā tirgus attīstības tendence, īpaši attiecībā uz transponēšanu un normu īstenošanu, jo eh, komisāra atzīmēja, ka pasauli ir mainījusies attiecībā uz Andoru, San Marino un Monako. Mums nesen bija viedokļa apmaiņa ar vēstniekiem. Un diskusijas eh, starp šīm valstīm un es joprojām vēl turpinās. Un EZ ir uh, labākais ietvars, kā turpināt šīs sarunas un mēs gaidam arī ziņojumu par Šveici. Mums ir lielisks dialogs bijis arī ar ārējas rīcības dienestu, un šķiet, ka visas ES institūcijas ir viensprātis galvenajos vilcienos par principiem. Un eh, šim instrumentam vajadzētu ietvert arī parlamentāro pīlāru, kas ļautu arī parlamentam šeit paust savu viedokli. Paldies, Galaher kungs, un visbeidzot Malvič kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kopš 92. gada, kad tika parakstīts e, līgums par EZ, e, šī te e, zona ir atstājis ļoti pozitīvu ieteikmi. Eiropa ir paplašinājusies, Eiropas ekonomiskā zona ir pamazām pārvietojusies un izmainījusies, pārvēršoties Salīdzinājumā ar uh, 92. gadu šobrīd ir spēkā pār par 600 dažādiem standartiem, kas ir spēkā un nodrošina vienotā tirgus harmonisku funkcionēšanu. Mm, mm, protams, šajā krīzes situācijā mums ir jābūt elastīgākiem, mums ir jāspēj modificēt institucionālo mašinēriju un standartus Racionālāk ir jāizmanto uh, dalībvalstu budžeti, lai varētu uh, izskaust nabadzību. Komisārs kundze, jums vārds, un tā ir pēdējā uzstāšanās šodien. Jā, paldies. Es mēģināšu atbildēt uz dažiem no jautājumiem. Runājot par Zviedriju, lai pabeigtu sarunas par enerģētiku, Mums ir jātiek galā ar sarunām par institucionālo ietvaru, un arī tās ir jāpabeidz pirms ir iespējams īstenot jebkādu vienošanos. Sarunas par institucionālo ietvaru ir vērstas uz to, lai ļautu uh, Šveicē piedalīties iekšējā tirgu, protams, respektējot tā noteikumus. Runājot par San Marino, Andoru un Monako, mēs izskatām dažādas iespējas savā ziņojumā, kas nāks klajā pāris mēnešu laikā. Uh, un mēs par to esam ar jums runājuši. Juridiski runājot, lai kļūtu par EZ, eh, EZ eh, e e dalību valsti, eh, tas ir jādara vai nu ar Eiropas Savienības starpniecību vai ar EFTA starpniecību, un neviena no šīm valstīm nav to vēlējusies, tāpēc mums iespējams būs jārod cits risinājums, lai uh, ievērotu šo valstu vēlmes. Sančisas Smitas kundze, vai jūs vēl esat šeit? Uh, Mēs augstu vērtējam to devumu ārpolitikā, ko sniedz mikrovalstis, un mēs noteikti mēģināsim rast risinājumu jūsu paustajām bažām. Visu beidzot, ES tiesību aktu īstenošana ir obligāta prasība visām valstīm, kas vēlas piedalīties iekšējā tirgū. Tas, kā tas notiks mikrovalstu gadījumā, tiek analizēts ziņojumā, ar kuru mēs nāksim klajā vēlāk. Uh, Daudzus no jūsu jautājumiem mēs nodosim tālāk augstajai pārstāvei Eštonas kundzei, un viņa vēlāk diskutēs eh, par to ar jums eh, tuvāko pāris mēnešu laikā. Paldies jums par jūsu uzmanību, paldies priekšsēdētāji par to, ka vadījāt šo un citas diskusijas eh, šajā pēcpusdienā. Paldies Malmstrēms kundze, paldies jums visiem par līdzdalību šajā diskusijā. Nākamā sanāksme notiks rīt 8.30 un es novēlu jums visiem patīkamu vakaru.